Uh, Labdien, un nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir komisijas paziņojums par sadrīgu sistēmu ieviešanu lolojumu dzīvnieku reģistrēšanai dalību valstīs. Un es došu vārdu komisārei Kreto kundzei. Lūdzu.